protokolā. Un tagad pie, pievērsīsimies balsojumam. Uh, pirmais uh, Dehāns kungs un Kalfina kungs ziņojums par daudzgadu finanšu schēmu personāla balsojums ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Haben. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Vēlreiz jautāju, vai visi kolēģi ir uh, nobalsojuši? Noslēdzam balsošanu. Ziņojums pieņemts. Wir kommen zum Bericht. Nākošais uh, Traškovska ziņojums. Uh, grozījums numur viens. Visi grozījumi ir personāla balsojumi, tādēļ uh, pirmais grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur divi, oriģināla teksts. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur divi, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Orģināla teksts trešajā. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 4. Orģināla teksts. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam. Uz veselību. Vēlreiz uz veselību. Pieņemts. Bet, nu, ir gana. Grozījums numur 4. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam. Noraidīts. Grozījums numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 5 oriģināla tekstā. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 6 oriģināla teksts. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad grozījums numur 6. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Tagad. Karas kungs vēlas uzstāties, lūdzu. Man jāpaziņo, ka es nevaru piedalīties, nevarēju piedalīties nevienā no balsojumiem, jo nestrādā balsošanas iekārta. Uh, tas tiks uh, ierakstīts protokolā Karaskungs. Tagad personāla balsojums bez Karaskunga. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Nākošais ir kolēģa Lavies eh, ziņojums eh, personāla balsojums. Eh, sākam balsot. Budžeta grozījums septiņi. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl nākošais Laviekungs. Budžeta grozījums numur 8. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu referentu. Nākošais ir uh, Plenkoviča kunga ziņojums. Saskaņā ar 138. punktu sākumā uzstāsies referents. Kur ir referents? Kratko, budući da ja riječ o... Priekšsēdētāja kungs, runa iet par uh, ziņojumu, kur nav paredzētas diskusijas, tādēļ gribu uh, teikt paldies uh, tāds partijas uh, politiskai grupai. Pirmais Horvātijas deputāts, kas ir sastādījis ziņojumu, un es ceru, ka šis uh, ziņojums ietekmēs situāciju Spānijā, kur tas ir nepieciešams. Paldies! Herr Kollege, kolēģi. Esmu ļoti pateicīgs, ka sakt paldies tautas partijai, bet, manuprāt, parlaments nosaka uh, referents ne tikai viena politiskā grupa, bet vienalga ir uh, patīkam, ka jūs izteicāt šādus vārdus. Tagad personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts sirsnīgi sveicu kolēģi Plenkovičs. Nākošais ir kolēģis Pakas ziņojums. Programma Erasmus visiem. Sākumā kopējais teksts blokā numur viens, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to atkrīt visi citi grozījumi un uh, līdz ar to komisijas mainītais priekšlikums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un līdz ar to likumdošanas priekšlikums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, tas ir beidzam balsot. Pieņemts sirsnīgi sveicu kolēģi uh, Paku. Frau Costa. Eh, Tālāk. Kostas kundze sagatavojusi par radošo Eiropu. Balsam par pirmo bloku. Kas par? Pret. Pret. Atturas piedošana. Pieņemts. Par otrais bloku līdz to atkrīt. Līdz to par priekšlikumu kopumā. Par pret. Atturas. Pieņemts. Un līdz to balsojam par leģistīvo rezolūcijas priekšlikumu. Personu balsojums balsojam. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents kundzi, Kostas kundzi. Tālāk Takols sagatavotais ziņojums. Bet pirms referents vēlas izteikties par procedūru. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es kā referents Eiropas pilsoņu programmu 2014. un 2020. gadam vēlos norādīt, ka šī regula vēlēs kalpo arī mērķim, lai vienotu mūsu izpratni par kultūru un vēsturi, kāds ir noteikts 126. pantā Eiropas Savienības darbības līgumā. Mums ir jāpiemēro šīs eh, noteikums. Eiropas parlaments, balsojot uz šī tieskā pamata, var līdz to balsot uz ierastās uh, likumdošanas pamata un atbalstīt komisijas priekšlikumu 3, balsoties 352. līguma pantu. Un līdz to izvairīties no iespējamā procedurālā strupceļa, lai nepieļaut to, ka programma nestātos laicīgi spēkā. Līdz to mēs kā parlaments esam aicināti domāt par to, lai nepieļaut šādas situācijas atkārtošanos. Es arī aicinu šo man paziņojumu piekļaut leģistīvai rezolūcijai. Paldies! Takuls kungs, jā, balsosim. Pirmais grozījums. Tas ir patiesi ko pamatu. Par pret atturas. Tālāk otrais līdz 106. grozījums atkarīt. Tālāk personāla balsojums. Personāla balsojums, galīgais balsojums, balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Valjāna Rikī un Ajala Zender sagatavotie, sagatavotais ziņojums. Kompromiss grozījums. 135. numurs, tātad kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to pārējie grozījumi ir atkrīt. Līdz ar to ar šādu grozīto komisijas priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk leģistīvā rezolūcija personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. Tālāk komatsakas Ertug ziņojums. Vispirms komatsakas kungam vārds. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Divi ar pus gadi ir ieguldīti smagā darbā, un šodien mēs balsojam par šo priekšlikumu. uzskatu, ka tas būs milzīgs lēciens uz priekšu, daudz labāk kvalitātes transporta nodrošināšanu Eiropā, nodrošināt arī nopietnos tos mūsu uzstādījums jauns darba vietas arī un attīstība. Tieši to visu piedāvās Connecting Europe Facility tīkli. Mēs iestājāmies par Eiropas kohēziju, un šis ir konkrēts instruments, kas spēj to nodrošināt. Piemēram, mana valsts, kas šobrīd risina milzīgu bezdarba problēmu un milzīgu ekonomisko krīzi. Tieši šo sagaida un reiķinās mums. Paldies visiem par ieguldītu darbu. Paldies jums par pirmo bloku. Par, par. Pret. Atturies. Pieņemts. Par iegrozījumu atkrīt. Līdz ar to Balsojums par šādu grozīto komisijas priekšlikumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk par leģislatīvo rezolūciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, tālāk dekastro ziņojums balsojam par pirmo bloku, grozījumu bloku. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Tagad par grozīto komisijas priekšlikumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk par leģislatīvo rezolūciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Dekastro kungu. Tālāk. Šalca kungs sagatavotais ziņojums par izmaiņojumiem, par e, iepirkuma procedūrām. Sākam balsot. Pēc tam balsojums. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Šalts kungu. Tālāk Grots kundzes sagatavotājs. Vien, spāl, vienkārši balsojums ar roku pacelšanu par, pret, atturas. Pieņemts. Apsveicam referentu Grots kungu. Tālāk Remekunga sagatavotājs ziņojums par ITER, ITER programmu projektu. Sāksim ar 179 līdz 16, 18 līdz 24 grozījumi pašiem blokā par pret atturas. Pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas. Pieņemts. Nu labi, ja vēlaties, pārbaudīsim. Astotais grozījums. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Mazu vairākumu, bet pieņemts. Trīsdesmit piektais, trīsdesmit pirmais atkrīt. Tālāk trīsdesmit otrais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas noraidīts. 30. Personālbalsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk par grozīto tekstu versiju. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Leģislatīvās rezultātas priekšlikuma sakarā ir viens grozījums saskaņā 27 rev. Personāla balsojums. Balsojam. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk leģislatīvās priekšlikums kopumā balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Remeka kungu. Tālāk Skinner kunga ziņojums. Grozījumi uzsagatavos vadošo komiteju par. Un nu, tā neko nevar saprast. Vēlreiz par. Pret. Atturas. Pieņemts. 90. grozījums. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 91. D pret atturas norēdīts. 24. līdz 32. komitejas grozījumi par pret atturas pieņemts. 92 dēļ par pret atturas noraidīts. 33 līdz 38 par pret atturas pieņemts. 93 līdz 96 personāla balsojums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 101 rev par pret atturas. Pieņemts. Tomēr, dāmas un kungi, jūsu rokas labās laikam ir tik piekusušas un arvien grūtāk jūs viņus celīt. Līdz to ir grūti saprast balsošanas virzienu. 907. par. Pret. Nu, lūk, tā ir labāk. Atturis. Noraidīts. 908. Pēc nobalsojums. Sākam balsot.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 atturas noraidīts. 81 par pret atturas pieņemts. 89 d par pret atturas noraidīts. 8 par pret atturas pieņemts. Tālāk pār komisijas grozīto priekšlikumu ar grozījumiem pēc nobalsojums. Balsojam. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Leģistīvais rezolūcijas priekšlikums. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Rāmerkungs ziņojums. Komitejas grozījumi par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais. Dalīti. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret atturas jāpārbauda. Lūdzu elektroniski par otro daļu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 10.1. Par pret. Diemžēl nevar saprast vēlreiz. 10.1 Desmit viens par pret atturas pieņemts. 27. Personālbalsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitā otrā daļa par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 18. Piedošana tas atkrīt. Ja 33. pieņemts, 18. atkrīt. 29. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 30. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 302. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Tālāk. Balsojam par šādu grozīto komisijas priekšlikumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un leģislatīvās rezolūcijas priekšlikums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Līdz to ir pieņemts Krāmēra kunga ziņojums. Tālāk. Čečester kunga ziņojums komitejas grozījumu par. Vēlreiz, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk, 39 par. Personāla balsojums piedošana. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tālāk. 41. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 25 par. Piedošana. 25. <coughs> atkrīt. Tālāk 38. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Komisijas grozītais priekšlikums par pret atturas pieņemts leģiskrībās rezolūcijas priekšlikums. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Jā. Jā. Idā? Bravo.